Well, thank you. Even my children. Paldies, pat mani vecāki uh, neklausa tik labi kā jūs. Es vēlētos atsākt sanāksmi. Es ceru, ka mēs varam pieņemt darba kārtību bez izmaiņām. And, uh, um, second point of agenda. Otrais darba kārtības punkts ir priekšsādātāja paziņojumi. Man daži tādi būtu. Mums ir eh, pieejamas visas ITRE un NV komitejā lietotās valodas. Tas nozīmē visas valodas izņemot horvātu. Esam daudz pastrādājuši, esam saņēmuši 920 grozījumus. Un eh, šie grozījumi aptver vairāk nekā 500 lapas. Lai mēs varētu ietaupīt papīru, tad šie grozījumi ir iesniegti tikai tulkiem kabīnēs, referentiem un ēnu referentiem. Tāpat arī mums ir mazliet grozījumu visplašāk lietotajās valodās. 120 uh, eh, eksemplāru, tātad tas nozīmē 60 tūkstoši lapas vai 3,5 metrus augsts papīra blāķis. Es pats personīgi ietaupīju 500 lapas, jo esmu viens no tiem deputātiem, kas visu uh, skata savā iPad planšetdatorā. Varu jums arī ieteikt to pašu, jūs varat ietaupīt 500 papīra lapas, izmantojot uh, e-komitī aplikāciju. Šie grozījumi tiks izdrukāti tikai vienu reizi, un tie tik, netiks otrais drukāti uz nākamo sanāksmi. Vēlētos jums atgādināt, ka NV un ITRE gatavoju šo pašnestības ziņojumu kopā saskaņā ar 51. reglamenta punktu par apvienotām komiteju sanāksmēm, un apstiprinājumu deva arī priekšādātāja konference 2013. gada 26. jūnijā. Tāpat arī abi līdzreferenti no NV un ITRE komitejām e, kopīgi ir sagatavojuši vienu ziņojuma projektu. 920 grozījumi tātad ir iesniegti, un līdzreferenti un ēnu referenti ir vienojušies gatavot kompromisa grozījumus. Tie būs gatavi līdz 12. decembrim un e, tie tiks e, skatīti kā kompromisi, ja tos būs parakstījuši vismaz trīs ēnu referenti vai līdzreferenti, un pretējā gadījumā tie tiks skatīti par, kā konsolidēti grozījumi. E, atgādināšu, ka balsojumi pa daļām nav pieļauti kompromisa grozījumos. Kopīgajā abas komitejas sanāksmē tātad šie ziņojumi tiks skatīti un par tiem tiks balsots, un uh, katram Eh, katrai komitejai būs savs eh, darba kārtības punkts. Sertorī kundze pavisam drīz ieradīsies, viņas līdmašīna ir mazliet aizkavējusies. Lai mēs varētu atvieglot eh, šo procedūru, abas komitejas ir piekritušas, ka tās komitejas priekšādātājs, kura komiteja uzņem šo sanāksmi, vadīs sanāksmi, un uh, NV tātad vada šo sanāksmi. Uh, taču balsošanas kārtība vēl nav pieņemta, par to vienosimies vēlāk. Taču otrs komitejas priekšsēdētājiem vienmēr ir tiesības iejaukties. Tagad man būtu jādod vārds Sartorī kundzei, bet viņa ieradīsies vēlāk. Tas nozīmē, ka varam pievērsties trešiem darba kārtības punktam - protokola apstiprināšana. Šie protokoli ir iekļauti uh, sanāksmes dokumentos, un ja nekādu iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka protokoli ir pieņemti. Paldies! Tas nozīmē, ka varam pievērsties tagad ceturtajam darba kārtības punktam - klimata un enerģētikas politikas satvers 2013. gadam. Domāju, ka varu sākumā dot vārdu līdz referentiem. Jūsu informācijai Sofiju Alkonī. Sofija Alkonī šodien aizstās Annu Delvo. Tāpat arī došu vārdu Konrādam Šimanskim, otram līdzreferentam. Katram no jums tiek atvēlētas desmit minūtes. E, Jā, labi, ka sekretariatāts komitejā ir pieņēmis lēmumu, ka šie grozījumi netiks izdrukāti visiem izprintēti. Es e, arī mēģināšu piedalīties šajā taupīšanas procesā un uh, neizteikšos personīgi par katru no šiem 920 grozējumiem. Es vienkārši gribēju pateikt kaut ko par tiem jautājumiem, kas tagad ir eh, visaktuālākie. Kompromisi ir svarīgākie visās jomās. Tā kā mums ir ļoti liels grozījums skaits, ir iespējams uh, tomēr uh, izstrādāt kompromisus, jo daudz deputāti ir iesnieguši grozījumus, bet ļoti daudzas lietas ir tādas, ko, kas īstenībā ir tā kā iet vienā virzienā, ir līdzīgas, un tādēļ mēs šos grozījumus varam apvienot, un tas arī atvieglos balsošanu. balsošanu. Turklāt vēl arī var garantēt, ka šis dokuments būs pietiekami skaidrs, pamatots. Un tam būs ļoti skaidra, vienota nostāja. Uh, Kompromis pašlaik tiek eh, izstrādāti. Domāju, ka mums vajadzētu šeit pieminēt divas būtiskas lietas. Pirmkārt, vēlos brīdināt visus ēnu referentus. Nevajadzētu domāt, ka, ka mums vajadzētu tikai 50% plus vienu visos šī, šī ziņojuma jautājumos. Protams, ka dažos eh, nenormatīvos eh, ziņojumus, nelikumdošanas priekšlikumus tādā veidā var pieņemt, tas ir iespējams, un tādā veidā rezolūcija būtu visu parlamentu rezolūcija, bet, ja mēs paraugāmies uz to, kā viss ir attīstījies, kā ir strādājusi komisija, un paraugāmies arī uz to, kā parlamentam šeit ir eh, sava balss šajā diskusijā ne tikai ar komisiju, bet arī ar padomi, kas notiek tādā plašā mērogā. Mums vajadzētu strādāt tā, lai parlamentā būtu tāds liels vairākums, jo tas nebūtu pietiekami ambiciozi, ja mēs eh, atļautu, lai būtu tā, ka šis ziņojums tik pieņēms tikai ar ļoti nelielu vairākumu. Šis ziņās būs tāds uh, saskaņots un pamatots, un es visu laiku jums atgādināšu to, kāda ir aktuālā situācija. Es uh, saskatu šeit ļoti skaidru problēmu, ar ko saskarāmies. Protams, ka šeit ir uh, vēlme pieņemt šo ziņojumu, kaut arī tas būtu tikai ļoti maz vairākums, bet es domāju, tas būtu ļoti kaitīgi Eiros parlamenta kopumā. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Grūzījumos ir skaidrs saskatāms sakojošais ir vairāk deputāti no dažādām politiskajām grupām, kuri mēģina tikt ārā no strupceļa, kur atrodamies jau vairākus mēnešus. Šis strupceļš ir tāds, ka mums ir eh, domāšana, bipolāra domāšana, tādos divos polos. Tātad ir obligāts mērķis vai divi obligāti mērķi saistoši mērķi. Es domāju, ka mēs varam tikt ārā no šīs šī strupceļa. Ir vajadzīga radoša domāšana, tā mums ir vajadzīga tiepaši šajās sarežģītajā jomā, pa ko runa šajā ziņojumā. Ja izrādīsies, ka parlaments eh, kaut kādu iemeslu dēļ domā, ka vienīgais, ko mēs varam sūtīt kā signālu Eiropai un citām institūcijām, vienīgais ir tas, ka mēs atkārtojam to, ko jau esam teikuši jau citā sakarā. Es domāju, ka tas nebūtu nekas labs. Mums vajadzētu balstīties uz mūsu pieredzi klimata un enerģētikas politikā. Es nedomāju šeit kādu konkrētu, nevēršos par kādu konkrētu, es domāju, ka katram no mums vajadzētu paraudzīties un kritiski vērtēt situāciju, kas jau ir noticis, un uh, pajautāt arī, kāda ir mana nostāja, kādēļ tā tāda ir. Mēs esam savākuši noteikti pieredzi, un es domāju, ka ir. Uh, nepieciešams izrādīt eh, pietiekamu elastību, vedojot šo politiku. Ir īpaši pēc krīzes apstākļos. Mums ir jāsaskaras visā Eiropā ar dažādiem izaicinājumiem, un šie izaicinājumi mums kaut kādā veidā ir eh, jārisina. Mums ir iespēja sasaistīt trīs svarīgus strateģiskus mērķus, kas eh, izriet no šīs likumdošanas paketes. Pirmkārt, ilgspējīga attīstība, otrkārt, enerģijas piegāde un treškārt konkurences spēja. Šie trīs mērķi ir tie, kuriem ir jāparāda virziens, kurā mums jāiet. Nevar būt tā, ka tas ir kaut kāds blakus efekts uh, mūsu politiskajai darbībai, ka no tā visa sanāk uh, tāda uh, dokumentu pakaita, kas būtu nelīdzsvarota. Mums ir jāatbild šiem uzaicinājumiem, un tie ir pilnīgi jauni. Šie izaicinājumi pēc kāda laiciņa vēl nebija tik skaidri. Šeit runa par enerģijas cenām, gan attiecībā uz mums un mūsu svarīgākiem tirzniecības partneriem. Visi izņemot Japānu, kā mūsu svarīgi tirzniecības eh, partneri, visiem ir eh, liels eh, labums šajā konkurences cīņā. Viņiem ir daudz labākas cenas, tīpaši raugoties uz gāzes cenām. Uh, Ar ASV mēs vēlamies parakstīt šo tirdzniecības noliegumu. Šajā kontekstā mums arī vajadzētu padomāt, kā jaunā klimata politika ir jāveido un arī jaunā enerģētikas politika. Tas nebūtu ambiciozi, ja mēs sašaurinātu savas darbības iespējas. Mums ir jāparaukās uz uh, dažādām iespējām un jāvar apvienot dažādas gaidas, mums ir jābūt tik elastīgiem, lai mēs varētu apvienot eh, to, kas no mums tiek gaidīts. Kā Gebrandikungs pirms vairākiem mēnešiem un visvairākām nedēļām uzsvēra, to šodien lasīja arī Financial Times eh, braucot uz šejieni, un tur ir runa par eh, paketi 2030. Gribu nolasīt citātu. Expensive and risky energy targets for 2020 European politicians are in danger. Tad 2030. gadā. Goals for 2030. I kolejny cytat. Persisting in the mistakes of the present decade for another 10 years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 tas ir skaidri redzams, ka tas še, parādās šī domāšana, šī radošā domāšana par uh, dokumentu paketes nākotni. Mēs redzam, ka šī radošā domāšana ka šī radošā domāšana uh, iegūst savu vietu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī uh, tādā plašākā sakarā. Lielas paldies, Šimanska kungs! Paldies, Šimanska kungs! Nākamais runātājs eh, ir eh, Sofija Okonī. Viņa aizstāja otru līdzreferentu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Kā jūs zināt, līdzreferenta Ana Delvo slimības dēļ nevar būt kopā ar mums. Attiecīgi, man tika lūgts viņu pārstāvēt šajā viedokļa apmaiņā, un paldies viņai par uzticību un arī drīzu izveseļošanos viņai grib novēlēt. Mēs visi esam varējuši iepazīties ar 920 grozījumiem šī ziņojuma projekta sakarā un Annas Delvo vārdā. Gribu pateikties visiem par devumu, kas palīdzēja šo ziņojumu uzlabot. Lasot šos grozījumus, man tiek ideja, ka kopīgi mums ir vieni mērķi. Mēs visi esam par konkurētspējīgu, enerģētiski eh, neatkarīgu Eiropu, kur ekonomika varētu attīstīties noturīgā veidā un ievērojot mūsu starptautiskās saistības. Bet atšķiras līdzekļi, kā līdz tam nokļūt, un kopš paša darba sākuma pie šī ziņojuma izkristalizējas divi redzējumi mūsu parlamentā, no kuriem viens atbalsta uh, samazināt eh, noteikti saistošus eh, siltumnīcas gāzu samazināšanas mērķus, un otrais, kas pārēdz pūliņus, ko vajadzētu īstenot ar atsevišķu eh, tehnoloģiju palīdzību, lai varētu turpināt jau uzsākto darbu, konkrēti investīcijas atjaunīgajās enerģijās un energoefektivitāti. Un Šeit parādās galvenie klupšanas akmeņi. Ar gandarījumu konstatēju starp jūsu grozījumiem nozīmīgu atbalstu, kas varēja tikt izjusts iepriekšējā viedokļa apmaiņā par energoefektivitāti. Ar lielu gandarījumu mēs atzīstam tās priekšrocības, kādas varētu nodrošināt ambiciozāka politika šajā jomā, samazinot mūsu e, enerģijas rēķinus, samazinot mūsu tēriņus par enerģiju un veidojot darba vietas, kas nav nekur delokalizējams. Gribu arī atgādināt, lai sasniegtu 40% energoefektivitātes mērķi līdz 2030. gadam ir visrentablātākā trajektorija kas dot iespēju samazināt par 20, 50% eh, siltumnīcgāzu izmešu apjomu un par 25% palielināt atjaunīgo enerģiju apjomu, enerģiju masā. Bet eh, no kompromisa grozījumiem šķiet neizbēgami vajadzēs samierināties ar pretējiem uh, viedokļiem kāda ir, cik ir mērķi, vai tiem ir jābūt ar saistošu raksturu un kāds ir ambīcija līmenis. Gribu atgādināt, ka lēmums tika pieņemts ar ēnu referentiem par to, ka ik viens priekšlikums, ko līdz paraksta vismaz trīs ēnu referenti vai līdz referenti, tiks uzskatīts par kompromisu grozījumu. Varat iedomāties, ka ar diviem līdzreferentiem un 12 ēnu referentiem. Kompromiss grozījuma iespējas ir ļoti daudz. Tomēr, ņemot vērā, noliekot malā strīdīgos jautājumus, Ir ļoti daudz eh, kompromisu, kur mēs varam paturēt, ir īpaši par energodrošību, par konkurētspēju un gribam izmantot iespēju, lai pateiktos visiem ēnu referentiem un darba grupām, kas jau ir paveikuši ļoti nozīmīgu darbu ar darba grupām, lai varētu sagatavot līdzsvarot skaidru ziņojumu un lai varētu nosūtīt spēcīgu vēstījumu padomēji pār šo 2030. gada programmu. Bet tagad daži vārdi, runājot vairāk pār detaļām. Šķiet, ka pastāv plaša vienprātība par to, ka mums jābūt konsekventiem dažādās nacionālās atbalsta politikās, neatkarīgi no enerģijas avota. Un pilnīgi noteikti šiem 2030. gada ietveram jāizvairās no iepriekšējām kļūdām galvenokārt ņemot vērā visas iespējamās seks un miedarbības, ko jebkurš no šī ietvara pasākumiem var atstāt ilgtermiņa redzējums, kam līdzās ir sagatavots skaidrs ietvars, sniedz nenoliedzamu drošību, lai varētu plānot investīcijas gan valsts, gan privātajā jomā juridiskā stabilitāte, noteikuma stabilitāte, tam ir jākļūst par vienu no mūsu vadogonīm. Un ir jādomā par infrastruktūru savienojumiem starp dalībvalstīm, lai varētu jebkurā brīdī rentabilizēt un izmantot enerģijas, kas nāk no atjaunīgajiem avotiem. Ir jāizmanto potenciālās normas energoefektivitātei atsevišķām jomām ārpus ETC sistēmas, tādām kā transports un celtniecība. Labāka apmaiņa ar informāciju ir nepieciešama starp dalību valstīm tad, kad ir runa par to, ka jāpieņem valstiski strateģiski lēmumi, kuri ietekmēs eh, kaimiņu reģionus un kaimiņu valstis ir jāapzinās, ka mūsu uh, ekonomikas efektivitātei un uzņēmumu konkurēt spēja jāparedz maksimāli oglekļa noplūdes riskiem. Un, visbeidzot, lai uzlabotu piekļuvu finansējumam, kas dod iespēju atbalstīt e, investīcijas noturīgai enerģijā un Eiropas līmenī tam ir jānotiek. Tāpat ir nepieciešams izteikties skaidri par šo ietvaru, kas lielā mērā ietekmēs Eiropas Savienības eh, nākotni un tās vietu eh, pasaules politiskajā aidavā. Un noslēgumā gribu aicināt ikvienu uz kompromisu sapratni. Šis temats ir pārāk svarīgs, lai mēs. Eh, ieslīgt ideoloģiskās nostājās. Mums ir jārēķinās ar situācijas realitāti, Un pirmkārt ir runa par skaidru vēstījumu strateģisko vadlīniju ziņā. Un tagad, kolēģi, ar lielu prieku es uzklausīšu jūsu viedokļus un piezīmes pār šiem 920 grozījumiem, kuru uh, sakarā es izteicos Anas Delo vārdā. Paldies! Paldies, saka Nikonzu, un vislabākie novēlējumi Anai Delvo arī no priekšsēdētājiem. Un tagad mēs nonākam pie garā ēna referents sarakstu. Visi ēna referenti nav klāt, bet pieturēšos pie tā saraksta, kas ir manā priekšā. Esam paredzējuši 5 minūtes ikvienam ēna referentam. Un iesākumā es došu vārdu Herbertam Roilam no Tautas partijas. Darf mich bedanken. Es vēlētos pateikties, es īstenībā nebūs nepieteicos runāt, bet tomēr uh, Tagad teikšu pāris teikumus. Pirmkārt, protams, ka ir ļoti daudz grozījumi, un mūsu darbs ir parūpēties par to, ka, lai no tā visa nerodas tāda nepārskatamība, bet lai tas viss būtu pārskatāms, mums ir jāmēģina tās lietas, kas ir identiskas, apvienot. Es domāju, ka mums noteikti arī atšķirības, kas uh, ir atstāt arī kā tās atšķirības, tad pieņem politisku lēmumu. Mums nevajag visu tādā biesputrā visu sajaukt, bet to vajadzētu padarīt pārskatām, un tāda tos politiskos punktus, par kuriem ir dažādi viedokļi, koncentrēt un uh, pieņemt tiešām lēmumu debatēs uh, atkal un atkal tiek runāts par to, ka mums ir jābūt uh, pēc iespējas ambicioziem. Jo vairāk es dzirdu šo vārdu, jo mazāk es ar to varu kaut ko iesākt. Jo esmu piedzīvojis, ka ar augstām ambīcijām un augstām ambīcijām, uzlaik par to runājot, eh, gau galā iznāk tā, ka mēs neesam tā ļoti tālu tikuši priekšā ar klimata aizsardzību Eiropā, jo, ja paskatāmies uz faktiem, tas ir ļoti. Tas ir tiešām ir jā, jāsaka, ka mēs tērējam ļoti daudz, bet no tā viss diezgan maz, kas sanāk, tas nav proporcionāli. Es domāju, ka ir jānoskaidro jautājums, vai ceļš, metode, instrumenti, vai tie ir pareizie? Un vai tie ir efektīvi? Vai jāiet pa citu ceļu? Vai patiešām ir pareizi tas, ko darām? Un vienīgais ceļš, ka visu laiku tiek teikts, jā, vairāk ceļi, uh, vairāk augstāka mērķi, lielāka perfekcija, vai, vai tas ir pareizais, vai varbūt jādara kaut kā savādāk, lai sasniegtu kaut ko vairāk. Es domāju, ka mē, mums nevajadzētu darīt, ka divi vilcieni skrien pretī viens otram, un viens saka, jā, es domāju, ka ir A, un otrs saka, eh, es domāju, ka ir B. Mums vajadzētu tiešām šeit eh, pagaidīt, padiskutēt, eh, iegūdiet laiku, jo mums Eiropā runāja par darba vietām, par izaugsmi un par valsts budžetu. Jā, mums ir grūtības dažās valstīs vairāk, dažās mazāk, bet problēma visur ir uh, skaidri saskatāma. Tieši tajās problēmās, uh, kā tikt uh, uz priekšu klimata aizsardzību, bet acīm redzot, mēs neesam sasnieguši tik daudz, cik vēlējāmies. Un problēma ir tāda, ka cilvēki ļoti cieši augstās enerģijas cenas dēļ un mēs ļoti bieži saskaramies, eh, nonākam pie savām robežām. Kā to var atrasināt? Ar vairāk priekšrakstiem, likumiem? Tas ir būtiskais jautājums. Vai arī ejot pa inteliģentāku ceļu, savādāku ceļu? Tādēļ es vēl ar vienu domāju, un to var teikt arī kolēģi Jordāna vārdā, viņš arī lūdzu to pateikt eh, arī viņa vārdā. Es domāju, ka pareizais ceļš būtu varbūt, ka varētu vienoties eh, par vienu centrālu mērķi, kas būtu svarīgs. Un tad eh, stiprināt instrumentus, kā tik tālāk. Emisija tirdzniecība, vai šis ceļš ir pareizais, vai varbūt eh, varētu padomāt vairāk par to, kā šo instrumentu padarīt labāku. Nevis uh, domāt par to, kā strādāt pie vairākiem mērķiem paralēli iepriekšējos mēnešos esam iemācījušies, ka daudzie mēģi, kas eh, paralēli pastāv viens blakus otram, bieži vien mēs sasniedzam pretēju nekā to, ko vēlamies sasniegt. Paraudzīsimies, kas notiek ar emisiju tirzniecību. Nesam nav tik tālu tikuši, kā vēlējāmies. Un ja mēs eh, apkopojam spēkus, tad varbūt šeit rodas jautājums, kā panākt šo mērķi mazāk CO2? Kā panākt mērķi? Uh, ka tiek izmantots vairāk atjaunojamās enerģijas, bet par zemākām cenām. Varbūt izdosies arī izdarīt tā, ka dalība valstis eh, varēs eh, pārvarēt savu egoismu un negribēs viens pašs visu atrisināt. Vai tas nav mājas darbs, uz kur jāsniedz atbilde Eiropas garā vienoti, vai tas nav jauns uzdevums, pie kur klāt ir jāķeras Eiropas līmenī, kā atjaunojamās enerģijas veicināt nākotnē. Katrs spēlē savās milžu kastē, ir ļoti daudzi uh, fondi, kas to visu veicina, bet tas mūs nevirž uz priekšu. Mēs nekur netiekam. Es vēlētos, lai mēs mēģinātu iet pa šādu ceļu, lai mēs paaugstinātu efektivitāti, lai būtu mazākas izmaksas, mazāk noslogojumu un varbūt varētu padomāt par to, kā mēs ar mazākiem instrumentiem, bet ar spēcīgākiem instrumentiem varētu sasniegt vairāk. Tas varbūt kā tāds ievads debatēs. Paldies! Dankeschön, Herr Roil. Paldies, Raila kungs. Tagad varu dot vārdu Ulfskokas kundzei no sociāldemokrātiem. Tak så mycket, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tas, ko Roila kungs ieteica, tūnen īsit, īsit. ir ļoti labi. Mums uh, vajadzētu uzsvērt eh, to, ka kompromisi šeit būs paši svarīgākie. Ja mēs nebūsim gatavi piekāpties uz kompromisiem, tad eh, mēs šo darbu nekad nepaveiksim. Mēs kā institūcija, Eiropas parlaments, ļoti cietīsim no tā. Cik tā tas attiecas uz mani, un manas grupas viedoklī, tad eh, mums vajadzētu izvairīties no vārda ambiciozi. Ir arī vairākas provokatīvas lietas, ja mēs tās skatām no mazliet cita aspekta. Tagad eh, daži piemēri. 231. grozījums daudzpartijas grupā. Tur tiek teikts, ka klimata politika nav uh, kaut kas svarīgāks par citām politikas nozarēm. Dažiem no mums šāds apgalvojums varētu likties provokatīvs. Uzskatu, ka šādi izteikumi būtu jāsvītro. Arī mums, mūsu grozījumos iespējams būtu jāsvītro daži teikumi. 290. tautas partijas grupas grozījums. Arī tas daudzai no mums šķiet provokatīvs. Tur ir minēts, ka mēs uh, visi būsim pakļauti konkrētiem klimata mērķiem pēc vienošanās, kas tiks panākta Parīzē 2015. gadā. Pašlaik nav nekādu striktu mērķi, un tieši tāpēc mums nevajadzētu uh, vienoties par kaut ko citu, pirms Kyoto nolīgumam būs beidzies termiņš un spēkā stāsies jauns nolīgums. Šāda provokācija patiešām raisa bažas. Es piekrītu, iespējams, ka arī mūsu grozījumos ir provokatīvi aspekti, un mums vajadzētu no tiem at atbrīvoties. Es domāju, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai gala rezultāts būtu saprātīgs un loģisks. Mūsu grupa vēlas runāt par to, ko mēs vēlamies sasniegt, nevis e, iedziļināties šajā cīņā ar grozījumiem un apgalvojumiem un tā tālāk. Taču dažas lietas sociāldemokrātiem ir pavisam skaidras. Tā ir nostāja, pie kuras esam pieturējušies jau no pašiem pirmsākumiem strādājot pie šīs politikas. Trīs mērķi mums ir tātad samazināt izmešus, veicināt atjaunīgus energoavotus un energoefektivitāti. Un visi šie trīs mērķi, mūsuprāt, ir saistoši. Mums ir noteikti enerģijas mērķi, bet mēs zinām, ka tie nav saistoši. Un tā kā uh, tie nav saistoši, tad mēs neesam um, uh, šajā jomā panākuši tik daudz, kā e, tajās jomās, kur mērķi ir saistoši. Tāpat arī mēs vēlamies noteikt skaidrus skaitļus klimata un enerģētikas politikas mērķiem. Šeit mēs vēlamies tiešām pieturēties pie konkrētiem cipariem. Skaidri, ko noteicām iepriekš, diemžēl mums neko daudz nedeva. Cik tā tas attiecas uz sociāldemokrātu grupu, esam gatavi strādāt pie vērtībām, taču vērtības ir viena lieta. Mēs vēlamies panākt eh, rezultātus. Un vēlamies regulu par izmešu tirzniecību. Protams, mums būs atšķirīgs viedoklis attiecībā uz to, kāpēc eh, tas nav, rez, nav vainagojies ar nekādiem rezultātiem, taču vajadzētu pārstāt meklēt vainīgo. Ir jānodrošina, nu, mums visiem taču ir skaidrs, ka nevienam Šeit nav tīras rokas, visi noteikti ir mazliet vainīgi, tieši tāpēc tagad nav jēga uz nevienu radīt ar pirkstu. Strādājot pie klimata politikas, esam panākuši samērā labus rezultātus. Tagad mums ir jānodrošina, lai šie rezultāti būtu vēl labāki. Iespēja mums ir. Šie bērnišķīgie strīdi, kuros mēs tagad uh, iegrimstam, ir bezjēdzīgi. Tātad mums ir trīs mērķi, tiem ir jābūt ar skaidriem, un šiem mērķiem ir jābūt saistošiem. Un pēc tam tad mēs varam arī runāt ar um, citām grupām par regulu par izmešu tirzniecību. Un īstenībā šeit nav nekā sarežģīta. Paldies Ulfskugas kundzei! Tagad es vēlētos sveikt mūsu vidu līdzpriekšādātāju Sartori kundzi. Uh, Un tagad dodu vārdu Aldei grupas ēnu referentei, Fionai Holē. Es eh, pamanīju, ka daudzi no grozījumiem, kas ir iesniegti, uzsvaru liek uz eh, piegādes konkurētspēju un drošību. Uzskatām, ka tie ir punkti, kuriem mēs varētu piekrist. Protams, mums ir maz laika un no tā mēs nevarēsim izvairīties, jo komisija gatavo savus 2030. gada priekšlikumus, un tieši tāpēc mums ir arī jāsagatavo savs viedoklis pirms eh, mēs iepazīsimies ar viņa dokumentu. Es gribētu pateikties visiem darbiniekiem no visām politiskajām grupām, kas ir ieguldījuši ļoti lielu tehnisku darbu, lai panāktu kompromisus. Par energoefektivitāti. Man bija liels prieks redzēt, ka daudzos grozījumos tika uzsvērts, cik svarīga ir energoefektivitāte, lai nodrošinātu ekonomisko konkurētspēju. Tāpat arī ir jānodrošina energo drošība. Mēs eh, zinām no nesenā starptautiskās atām aģentūras ziņojuma, ka energoefektivitāte ir viens no, viena no pirmajām prioritātēm. Mēs zinām arī, ka mums ir tāda kā chronoloģiska pro problēma. Energo efektivitātes direktīva tiks pārskatīta tikai pēc pāris gadiem, taču tam nevajadzētu būt par iemeslu, ka šajā ziņojumā mēs neskatām to, cik svarīga ir ekonomiskā puse energoefektivitātei. Man ir prieks redzēt, ka daudzi kolēģi no dažādām politiskajām grupām ir nākuši klajā ar neseniem pierādījumiem par to, ka energo efektivitātē izmaksu ziņā vajadzētu cenas samazināt par 40% līdz 2030. gadam. Nevēlos iedzināties šeit transporta un mājokļu problēmās. Iespējams, ka esmu pārāk optimistiska, taču es domāju, ka mēs varētu kopīgi sagatavot tādu redakciju, kas uzsvērtu uz energoefektivitāti Un ja cilvēkiem nepatīk vārds ambiciozi, tad es varētu piekrist arī lietot eh, vārdus balstoties uz pierādījumiem, jo pierādījumi ir ļoti būtiski. Ja mēs runājam par siltumnīca efekta gāzēm, tad ir skaidrs, ka dekarbonizācija būs eh, jāpadara mazāk dārga. Mums ir jānodrošina arī maksu, izmaksu samazināšana. Mēs šeit varētu pieturēties pie um, izmešu tirzniecības, bet uh, tās, tādā gadījumā energoefektīvās nozares maksās vairāk. Ja mēs rakstām šeit 40% energoefektivitāte, tad, protams, mēs šeit iekļājam arī 50% siltumnīca efekta gāža samazināšanu. Atjaunīgi enerģijas avoti. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jāatsaista uh, enerģijas izmaksu jautājums un atbalsts atjaunīgiem enerģiem savotiem. Un uh, savukārt eh, nepieciešamība ieviest atjaunīgos savotus kā tādus. Visas analīzes, kas līdz šim ir veiktas, šādas analīzes veikusi gan komisija, gan arī dalība valstis, norāda, ka pasaulē fosilā degviela un arī nodokļi būs eh, pieaugs. Īsnībā pašlaik mēs maksājam vairāk, sniedzam lielāku atbalstu fosilē, degvielai un ātom enerģijai nekā atjaunīgiem enerģijas avotiem. Noteikti, ka šeit ir iespējami uzlabojumi. Taču mums vajadzētu šo jautājumu nodalīt no būtiskā jautājuma par to, cik nozīmīgi ir atjaunīgi enerģijas avoti. Kāpēc mums vispār vajadzīgi mērķi atjaunīgiem enerģijas avotiem papildus siltumnīcas efekta gāžu mērķim? Uh, Tas nozīmē, ka mēs varēsim skatīties uz ļoti augstu cenu izmešu tirdzniecības schēmā. Ja mēs vēlamies nodrošināt, lai investīcijas pieaug atjaunīgiem enerģijas avotiem un izmantosim tikai izmešu tirdzniecības schēmu. Otrais ir tas, ka mēs neesam īpaši pārliecināti, vai atjaunīgi enerģijas avoti padara izmaksas lielākas. Investori mums stāsta, ka ja viņi zina, ka atjaunīgi enerģijas avoti tiks izmantoti, tad investīcijas vairs nebūs tik dārgas un līdz ar to arī atjaunīgā enerģija nebūs tik dārga. Ja mēs izmantojam e emi emiš emisiju tirzniecības schēmu, tad mēs varam teikt, ka atjaunīgie enerģijas avoti būs e, tāds variants, kas mums neliks neko nožēlot. Uh, Bet ir skaidrs, ka ir arī tādi atjaunīgi enerģijas avoti, kas ir daudz dārgāki nekā tiem vajadzētu būt, un ir skaidrs, ka tie nav konkurētspējīgi. Daži, protams, saka, ka tas, kas mums būtu jādara, ir e, jāsāk izvērtēt, cik daudz mēs varam paveikt Eiropas Savienības līmenī e, pie energoefektivitātes un atjaunīgiem enerģijas avotiem, un tad tos e, atjaunīgo enerģiju mēķi mums vajadzētu noteikt ņemot vērā iepriekšējos aprēķinus. Uh, No ītra komitejas perspektīvas ir ļoti būtiski paskatīties eh, arī uz konkurētspējas aspektiem un energoatkarības aspektiem. Nedrīkstētu būt eh, tā, ka mēs paliekam kaut kur iepakaļus. 138 valstīm pasaulē ir atjaunīgo enerģijas avotu mērķi, un mēs varam šeit ļoti atpalikt šajā skrējienā, ja mēs tagad nepieņemsim pozitīvu lēmumu kaut ko darīt lietas labā. Tāpat arī mums ir eh, jāatcerās, ka pozīcija padomē mainās. Pēdējās pāris dienās Vācijā ir jauna, jauns valdības paziņojums par trīsdimensiju pieju, un es uzskatu, ka eh, ne tikai mēs strādājam pie kompromisa, uzskatu, ka viedoklis mainās arī padomē. Paldies! Paldies, Holskundze! Otrs āda grupas ēnu referents esmu es. Man pašam īpaši daudz nav ko pielē, piebilst, un es, protams, arī nevēlos šeit kaut kādā veidā samazināt liberāļu optimismu, ko jūs tik labi prezentējāt. Ēnu referentu sarakstā vairāk ēnu referenti nav ieradušies. Nākamais ēnu referents ir Šimanska kungs. Pēc ēnu referentiem Tikai viens deputāts ir pieteicies runāt. Ivo Belets, Hercogs kundze. Ja ir arī citi deputēti, kas vēlas izteikties, lūdzu, dariet to man zināmu. Un tagad dodu vārdu Šimanska kungam. Bardzo dziękuję. <clears throat> Panie Przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, Ko šeit vēlos teikt? Mēs visi ceram uz kompromisu, tas būs ļoti grūts uzdevums. Kādēļ, ja mēs vēlamies runāt par terapiju, mums vispirms jāuzstāda diagnoze. Kāda šodien ir situācija? Raugoties no juridiskā viedokļa Eiropas Savienībā, un šeit izvirzās jautājums, vai šodien vēl ar vienu ir aktuāli kas ir ietvēts 2008. gada padomas lēmumos secinājumos. Tie ir mērķi, kuriem bija jābūt spēkā līdz 2020. gadam, un visas dalībvalstis katra savā veidā vēlas sasniegt šos mērķus. Valstīm problēmas, kuras gājuši cauri pārmaiņu procesam jo augstāk ir mērķi, jo vairāk tiek runāts par ambicioziem mērķiem, kas attiecas uz eh, izmešu samazināšanu. Tas var būt ambiciozs tikai tad, ja arī visi pārējie tam pievienojas. Arī vislielākie izmešu ražotāji, piemēram, Ķīna vai ASV, tikai tad, ja viņi pievienosies, tikai tad tam būs jēga. Un, eh, ja viņi arī tikpat daudz ietaupīs CO2. Vai mums palikt uz tā paša ceļa? Jā, bet par kādu cenu. Kompromiss eh, šajos mērķos, kurus esam izvirzījuši, ir iespējams, piemēram, enerģijas efektivitātē. Tas ir ļoti būtisks mērķis. Ir jāpanāk arī zemas cenas gala patērētājiem, tad šeit ir arī sociālā dimensija. Mēs šeit saskatām kompromisu iespēju. Bet kas būs vēlāk? Vai uh, tiks izvirzīti vēl vairāk CO2 samazināšanas mērķis, mums ir jāpaliek arī konkurences spējīgiem. Un eh, šim kungs kolēģis jau runāja, ja mēs nebūsim principiāli, tad mēs nevarēsim izstrādāt kompromisu. Jau tagad Eiropā rūpniecības uzņēmumi pārvietojas uz eh, vietām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un tas ir ļoti liels trieciens Eiropas Savienībai. Gan tas nenāk par labu klimata aizsardzībai, ja šis uzņēmums tiek pārvietots uz Ķīnu vai ASV, tad jau ir vēl vairāk eh, izmešu saražoti. Un otrkārt, tas ir arī trieciens mūsu darba tirkumu. būtībā mēs nedrīkstam aizmirst arī ekonomiskos aspektus, un visi grozījumi ir jāparaugās arī no šāda skatu punkta. Proti, kā paliek konkurēt spējīga. Šimārska kungs teica pareizi, jo enerģētikas cenas ir ļoti atšķirīgas, un ļoti daudzi ražošanas uzņēmumi ir atkarīgi no enerģijas cenām. Mēs zinām, kāda ir situācija Ukrainā Mēs zinām, kādi ir nosacījumi, kas ir Ukrainā. Tur ir uh, enerģijas tirgus liberalizācija, kas atstāja negatīvu ietekmi uz uh, gala patērētāju. To viss ļoti grūti īstenot. Ukraina gan nav Eiropas Savienībā, bet piekļuvi enerģijas tirgumu un cenas, kas jāmaksā par enerģētiku gala patērētājiem daudzās valstīs, jau tagad ir uh, pārlieku lielas. Un tagad mums ir jārunā par vēl ambiciozākiem mērķiem. Man šķiet, ka tas nav reāli. Paldies. Thank you, Mr. Čimanski. Um, then we... Paldies, Čimanska kungs. Pāriesim pie citiem runātājiem, kuri gribēja izteikties. Pagaidām tāda ir trīs - Ivo Bellets, Edita Hercoga un Vittorio Prodi vairāk nevienu neredzu, un sākumā došu vārdu Ivo Beletam. Paldies, priekšsēdētāji! Like to, um, draw... Un arī priekšsēdētāji, kas tikko ieradās, esam iesnieguši dažus grozījumus. Vissvarīgākais no tiem ir 821 kurš ir attiecināms uz oglekļa noplūdi. Un šeit nav nekādas jaunas idejas, bet jau uh, viedoklis, ko ir apstrīdējuši vairāki eksperti, taču balstoties uz jauniem zinātniskiem pētījumiem, ir runa par e, koriģēšanas taksi e, Eiropas robežu šķērsošanas nodokļu pielāgojumu, jeb BTA, kas tiek attiecināts uz importu izstrādājumiem un oglekļa izmaksām ražošanas un pārvadāšanas laikā, ar ko varētu kompensēt tos nodokļus, kas tiek aplikti, ar ko tiek aplikti, aplikti Eiropas eh, izstrādājumu uz valstīm ārpus eh, Eiropas Savienības. Šeit varētu šo nodevu samazināt. Un kā jau es norādīju, Nesen pētījumi apstiprina, ka šādām BTA piemērošana ir iespējama saskaņā ar PTO noteikumiem. Vienmēr tiek izvirsīts arguments, ka PTO šādu um, nodokli nepieļautu, bet pastāv tomēr tādu piemērot nediskriminējošā veidā, ja ar to tiek aplikts izstrādājums un nevis ražotājs. Un es gribu atsaukties šeit uz e, pētījumu, ko ir veicis Maršāla fonds Vāšingtonā. Un šis priekšteikums saskan lielā mērā ar Eiropas komisijas politiku, lai varētu nodokļu nastu pārcelt no darba uz patēriņu. To mēs piedāvājam grozījumā 821 un lūdzam komisiju rūpīgi izskatīt iespējas šajā sakrā balstoties uz pēdējiem akadēmiskiem pētījumiem, piemēram, pilotu projekta veikšanu, it īpaši energointensīvās um, jomās. Un noslēgumā gribu sacīt, ka galvenais mērķis ir mudināt ārpus Eiropas uh, rūpniecības, uh, mazināt viņu CO2 izmešu apjomu un tajā pašā laikā izmantot ieņēmumus, lai investētu klimatam draudzīgās tehnoloģijās. Un ceru, ka šis grozījums saņems citu deputātu atbalstu. Mūs... Paldies! Paldies, Belet kungs! Edīta Hercoga nākošais runātājs. Paldies! Es mēģināšu izteikties īsi es skatīju vairākus grozījumus, kas ir iesniegti, un jūs um, droši vien sapratīsiet, ka kā ar daudziem enerģijas dosjē, daļa pieslēs vieniem, daļa pieslēs otriem, un, manuprāt, kompromiss panākt ir ļoti grūti, bet kompromiss būs nepieciešams, jo es pilnībā piekrītu visiem tiem, un arī to, tāpēc mēs esam par, iecerējuši šo pasākumu uz 2030. gadu, lai izprast ceļu, pa kādu iet. Es pati atturējos no grozījuma iesniegšanas, bet gribētu e, pāris minūtes runāt par diviem jautājumiem. Viens par nepieciešamību sasniegt 30. gada mērķus, neatkarīgi no tā, kā tie ir, ir saistāms ar zināšanām, jo enerģija ir izējumateriāls plus cilvēku zināšanas. Tādējādi mēs nonākam pie enerģijas, un tāpēc investīcijas pieredzē, ekspertīzē ir prioritāte numur viens. Un šajā sakarā ir iesniegt daudz grozījumu. Un es gribētu vēl piebilst, ka tik daudz mēs runājam par konkurētspēju, runājot par enerģiju, bet vai mēs šeit runājam par pašas enerģijas nozars konkurētspēju, un ja tā tas ir, tā, tad ko mēs vēlamies sasniegt un ko mēs saprotam ar konkurētspēju? Varētu domāt, ka tad, kad mēs runājam par konkurētspēju, mēs runājam par izaugsmi. Uh, Bet, ja mēs uzlūkojam nevis tiešā veidā enerģiju, bet rūpniecību, tad 2004. gadā rūpniecības kā ražošana Eiropā bija 30% Eiropas IKP, šodien tie ir 15,8%, novembrī tie bija 15,2%, tātad uz pusi mazāk, ko mēs saucam par konkurētspēju. Un palūkojoties vēl dziļāk, mēs atzīsim, ka šie 50% zaudējums galvenokārt ir saistāms ar enerģiju. Vissliktākais, kā Tas neatiecas tikai uz vienu sektoru. Mēs vienmēr skatām eh, pa nozarēm. Vienu dienu tas ir eh, tērauts, vienu dienu tās ir alumīnijas, citu dienu autobūve, bet pēdējo desmit gadu laikā apjoms no 30 ir krities uz 15%. Ja mēs varētu visu nomainīt ar, ar pakalpojumiem, tas būtu labs iemesls pakalpojumu apjoms ir pieaudzis, rūpniecības ir mazāk, bet tā nu tas nomēr nav. Ko mēs darīsim, kad mēs zaudējam? Un pēdējais teikums, tad, kad mēs runājam par alumīniju, miljonus tonu alumīniju, kā atkritumi tiek eksportēti ārpus Eiropas Savienības enerģijas izmaksas alumīnija ražošanā ir 5% pret 90%, 95%. Tādējādi mēs šo lieko enerģiju eksportējam. Un runājot par konkrētu spēju, kolēģi, mums ir jāsaprot, ko tad mēs ar to domājam, vai katastrofālais kritums, ko mēs, to mēs saucam par eh, konkrētu spēju, vai mēs sapņojam par izaugsmi. mēs parlamentā varam vienoties, un es ceru, ka mēs eh, arī vienosimies, bet kolēģi reālie panākumi ir nevis tad, kad mums ir vairākums parlamentā, bet tad, kad mēs tik tiešām redzam investīcijas rūpniecībā, plus, rūpniec, eh, plus enerģijā un vismaz atsevišķās jomās mēs varam vērot zinām izaugsmi jo tādā veidā mēs radām darba vietas Eiropā un ceru, ka tie, kur strādā pie šiem jautājumiem, paturēs prātā šos mērķus, ka plašs kompromiss ir kaut kas viens, bet Eiropas izaugsme ir kopīga atbildība. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Vittorio Prodī. Paldies, priekšsēdētāji! tik tiešām mūsu priekšā ir nopietna problēma. Šī ir piektā reize, kad mēs skatām žīek dokumentu un pirmo reizi mēs aizvien dziļāk apzināmies to, ka klimata pārmaiņu pamatā ir piesārņojums un oglekļa emisijas. Tādējādi mums ir jādomā par tādu disciplīnu, kas mums liktu ievērojami samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešapjomu. Vai Kyoto protokols tik tiešām veido tādu pieeju, ka mēs varētu šos mērķus sasniegt? Patiesībā vajadzētu atrast līdzekli, kā iesaistīt tirgu izmešu izmaksu noteikšanai. Mēģināt izveidot kaut ko pārvaldāmu, bet tas nenotiek, un mums ir jāmēģina saprast un pieņemt, ka varētu būt e, citas iespējas. Es domāju par Ivo Beletu uzstāšanos 821. grozījuma sakarā. Un ir runa par to, ka tiek atzītā vajadzība noteikt kādas robežas mūsu enerģijas lietošanai, fosilo degvielu lietošanai, un tas dot iespēju izveidot noteikumus, un tas arī palīdzētu neiesaistīt ar veselu rindu ar kārtīgi ķēpīgu disciplīnu par šiem jautājumiem, kas ļoti bieži e, rada neskaidrības un dažādas viedokļas e, attiecībā uz to, kā ir jāizturas pret dažādu fosilo degvielu lietošanu. Un, manuprāt, vajadzētu padziļinātā veidā šos aspektus pārskatīt, iespējams, līdz 2015. gadam. Jo mūsu iecerētais ceļš varētu mūs pie iecerētā mērķa nenovest, tāpēc mums vajadzētu realistiskā veidā uzdot sev jautājumu, kā mēs esam to darījuši līdz šim, vai ir jāturpina strādāt pie uh, šī jautājuma, vai, vai drīzāk vajadzētu mēģināt citus risinājumus. Paldies! Un, e, nākošais un pēdējais runātājs sarakstā Jaroslavs Paškā. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka mērķa izvirzītie mērķi ir jāievēro un ir um, jāmēģina samazināt izmeši. Ir vairāk jāizmanto atjaunamās enerģijas un enerģija ir jāietaupa. No otras puses domāju, ka mēs uh, tad, ja būs stingrāki noteikumi, tad būs risks, ka samazināsies ražošanas apjoms, ka būs uh, mazāk konkurences spēja un ka darba ņēmēja zaudēs darbu. un darba vietas izceļos uz citiem reģioniem. Tādēļ esmu pārliecināts, ka mūsu politika enerģetikas jomā ir jāmaina. Mums ir jābūt spējīgiem izvērtēt esošie mehānismi. Mums ir jāvar reaģēt operatīvā veidā, ja kaut kas vainakos ar panākumiem, vai arī, ja kaut kas notiek nepareizi mūsu galvenajiem mērķiem vajadzētu būt stabilizēt ekonomiku, un ja to iznāks, izdosies panākt, tad mēs eh, varēsim veidot tādu enerģētikas eh, politiku, kuru mēs varēsim finansiāli atļauties un kuru mēs varēsim arī ietekmēt. Un tad mēs varēsim ievērot arī vidas aizsargāšanas mērķus tad ekonomikas stabilitāte ir vajadzīga un jārekojas pēc tā, ka, ko atļauj mūsu ekonomika. Tādiem vajadzēja būt arī mūsu vidas mērķiem. Paldies! Thank you, Mr. Paška, and with your... Paškas kungs, paldies. Ar jūsu vārdiem mēs esam izsmēluši runātājs sarakstu no parlamenta puses, un tagad es gribētu dot vārdu komisijai kas varētu komentēt, ja iespējams, nepilnīgi visus iesniegtos grozījumus, bet izcelt atsevišķus elementus, kur izskanēja mūsu debatēs un varbūt no jūsu puses tagad kāds atbalsts varētu būt eh, par ambīcijām, par konkurēt eh, spēju, kas varētu būt būtisks. 821. grozījums arī par eh, robežu mm, oglekļu nodokli. Varbūt jūs izteiktos šajā sakarā. Un tagad vārds komisijai. Es eh, labprāt vispirms dotu vārdu uh, dāmai no enerģētikas ģenerāla direktorāta Virces kundze. Jā, paldies, runāšu enerģijas, enerģētikas ģenerāla direktorāta vārdā. Tas mūsu, no mūsu puses ir kopīgs projekts. Mēs ļoti atbalstām to, ka bija tik ļoti liela interese, un eh, mēs eh, šeit uh, paraudzījamies visus 920 grozījumus. Daudzi no mūsu viedokļa raugoties ir solis pareizajā virzienā. Protams, ka dažādi viedokļi, tas parastā ir šajā tematā, bet mēs ļoti priecājamies, ka interese un gatavība sadarboties ir tik liela jo no laika grafika raugoties tas ir ļoti labi, jo tieši tagad mēs esam tajā karstajā fāzē sagatavošanā attiecībā uz šo likumdošanas paketi. 22. janvārī ir paredzēts, eh, ka tas eh, tiks eh, pārnos komisijā un ļoti daudz ideju var tagad jau iekļaut sagatavošanas procesā. Par diviem, trim punktiem no enerģētikas politikas viedokļa vēlos kaut ko teikt. Pirmkārt, mēs, protams, pilnībā piekrītam trim mērķiem. Uh, kā tie noformulēti un pasvidroti, konkurences spēja, šeit mēs domājam konkurences spēju ražošanai, ražotājiem, arī attiecībā uz uh, tādiem ražotājiem, kas patērē ļoti daudz enerģētiku, un arī samaksājumas cenas ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan arī patērētājiem. Mēs uh, atbalstām pa, uh, enerģētikas piegādes drošību un ilgspējību. Visi trīs mērķi, no komerces viedokļa raugoties, ir vienādi svarīgi, vienādi vērtīgi. Uh, Tātad par to, kāda pieredze ir veidosies, ko esam iemācījušies. Protams, ka jaunā pakete 2030 eh, nebūs tāda pati kā 2020. Mēs eh, komisijā detalizēti esam apkopojuši 2020. gada paketes pieredzi, un mēs esam šeit paraudzījušies, kāda ir bijusi pozitīvā pieredze, kā izdevies eh, virzīties uz mērķiem. Ir ļoti daudz pozitīva pieredze, bet arī tās daudz, kas no kā varam daudz ko mācīties. Vēlos um, pieminēt arī vienu punktu, kas ir pieminēts, proti par atjaunojamām enerģijām. Tās, protams, no mūsu viedokļa raugoties ir ļoti svarīgas arī 2030. gada mērķos, bet mums ir arī skaidrs, ka šeit arī izmaksu efektivitāte ir jāņem vērā, un šeit ir jāmaina arī daudz, kas jāpārvērtē pēc, pēc 2020. gada izvērtēšanas. Uh, bet eh, pie šīs sistēmas jāstrādā. Enerģijas efektivitāte tas arī ir ļoti būtisks aspekts 2030. gada ietvarā. Šeit mēs eh, janvārī runāsim par šo paketi, bet eh, komisija arī 2014. gada jūnijā kā tas paredzēts enerģijas efektivitātes direktīvā, sastādīs ziņojumu par to, kāda ir pieredze no 2020. gada ietvaru, vai šeit ir, vēl, ir jārunā vēl par atsevišķiem mērķiem. Pēdējais punkts, kas arī pieminēts, ir par enerģētikas cenām, par enerģijas izmaksām. Komisija ar paketi 2030. 22. janvārī sastādīs detalizētu ziņojumu par enerģijas cenām un izmaksu attīstību, izmaksu virzību. Tas uh, attiecībā uz enerģētikas eh, izmaksām visai ražošanai un atsevišķām mājasēmniecībām. Šeit eh, tika pareizi teikts, ka enerģētikas cenu pieaugumam ir dažādi iemesli. No mūsu viedokļa raugoties, eh, protams, tas ir tādēļ, ka visā pasaulē fosilo enerģiju Eh, jomai tas ļoti ietekmē cenu, bet tas ir arī eh, nodokļu nodevu jautājums. Šeit jāparaugās, kuram faktoram vislielākā nozīme un kas eh, politiski Eiropas Savienības līmenī un dalībās līmenī var tikt izdarīts. Arī Rungaskungs runās tālāk un pateiks vēl kaut ko raugoties it īpaši uz klimata aizsardzību. Paldies! No, I, I like Vēlētos nedaudz papildināt par klimata mērķiem. Debatēs dzirdēju kādu domu, proti, ka mūsu pašreizējā klimata enerģētikas politika nav uh, veiksmīga. Bet, ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad īstenībā m, mm, runē par pretējo. Šī uh, politika ir bijusi ļoti rezultatīva. Uh, 2008. līdz 2012. gadam tika parakstīts Kyoto protokols, un, ja mēs paskatāmies uz salīdzinājumu ar 1990. gadu, te ir mīnus 8%, bet pašlaik mēs varam vērot mīnus 18% salīdzinot ar 1990. gadu, un ļoti daudz no šiem rezultātiem ir panākti tieši pēdējo gadu laikā. Tas nav noticis finanšu un ekonomikas krīzes dēļ. Eiropas ekonomika ir kļūsi daudz efektīvāka nekā 1990. gadā. Tas nozīmē, ka šī veiksme ir ļausi kristies oglekļa cenai eh, Eiropas emisiju tirzniecības schēmā. Šie certifikāti vairs neko nemaksā. Uh, tirgus pats darbojas. Ja certifikāti ir dārgāki, tad nozīmē, ka cena krītas, un tieši paš tas pašlaik arī notiek. Protams, ka šī zemā cena nav nekāds stimuls inovācijām vai arī dārgām tehnoloģijām, lai tās nonāktu mūsu industrijā. Runājot par atjaunīgajiem enerģijas avotiem, es gribētu teikt, ka dažos gadījumos ir parādījies, ka uh, politikas lēmumi, kas ir pieņemti dalībvalstīs, jo Eiropas Savienībā mēs noteicām tikai vienu mērķi, bet īstenošana ir pilnībā atstājot, atstāta dalībvalstu ziņā, tad tieši tāpēc mums ir 27 atšķirīgas politikas attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. Dažas no šīm politikām ir ļoti veiksmīgas, taču ir vairākas lietas, kas ir piemirstas, un līdz ar to šīs politikas nav pārāk lētas, tad izmaksu un efektivitātes rādītāji nav labi. Vācijā, manā valstī, uh, ir jūtami cīniņi par to, kā nodrošināt, lai šī izmaksu samērība būtu labāka. Un tas, es uzskatu, ir galvenais izaicinājums nākamajai pakotnē līdz 2030. gadam. Viena lieta ir būt efektīviem un sasniegt mērķus, bet ir jānodrošina arī uh, tāda efektivitāte, kas ļauj izma izmantot vismazāk līdzekļu mērķu sasniegšanai, un komisija par to iestājas. Ja ir runa par e, pārobežu nodokļu pielāgošanu un oglekļa noplūdi, komisija piekrīt, ka uh, Eh, jebkura startautiska nolīguma vissliktākais iznākums klimata politikā būtu, ja CO2 vai citas siltumnīca efekta gāzes tiktu pārvietotas no vienas valsts uz otru. Tas nebūtu nekas labs startautiskajai klimata politikai. Mēs vienmēr saskarsimies ar izaicinājumiem, ja runa par konkurenci. Uh, Mēs, protams, runājam par vienādiem spēles noteikumiem, bet tos ir ļoti grūti nodrošināt. Tieši tāpēc vienmēr būs nelielas atšķirības pasaulē. Pašlaik Eiropas tirzniecības emisijas, tir, emisiju tirzniecības schēmā mēs esam nodrošinājuši līdzekli, kā vērsties pret oglekļa noplūdi. Rūpniecība, kas saskaras ar konkurentu spiedienu globālajā tirgū, saņem Eh, brīvas eh, atļaujas no centrālās sistēmas. Tas nozīmē, ka par šīm atļaujām nav jāmaksā. Nesen komisija veica pētījumu, un tas parādīja, ka šī sistēma ir efektīga. Tas nozīmē, ka šis globālais konkurentu spiediens vairs nav tik ļoti labi jūtams. Nevar vairs runāt par oglekļa noplūdi. Eh, tas ir arī tāpēc, ka oglekļa cenas ir ļoti zemas. Tam ir jāpiekrīt. Sistēma pašlaik darbojas ļoti labi. Jautājums par pārobežu nodokļu pielāgošanu arī ir skatīts. To mēs skatījām tad, kad runājām par pašreizēju enerģijas un klimata politikas pakotni. Emisiju tirsniecības direktīvā ir nosacījums, kas pieļauj izmantot šos pasākumus, lai nodrošinātu līdzvērtīgākus spēles noteikumus nekā tie ir. Bet, ja mēs paskatāmies uz pieredzi Eiropas Savienībā attiecībā uz citu valstu regulēšanu, tad ir divi ļoti neseni piemēri. Pirmais ir degvielas kvalitātes direktīva. Šeit degvielas kvalitāte ir atkarīga no ražošanas procesa, un jūs varat redzēt, ka ir ļoti grūti panākt, lai tas tiktu E, īstenots. Pret to iebilst Kanāda un arī daudzas citas valstis. Un vēl viens piemērs, kas ir vēl skaidrāk saprotams, ir aviācija. Startautiskās līdzsabiedrības ir iekļautas Eiropas sistēmā. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinam līdzvērtīgu spēles nosacījumus starp Eiropas un starptautiskajiem pārvadātājiem taču tas ir radījis ārkārtīgi lielus skandālus mūsu partnervalstīs, piemēram, ASV, Krievijas federācijā, Ķīnā un Indijā. Pašlaik komisija ir sagatavojusi priekšlikumu pēc ļoti veiksmīgas tikšanās Monreālā septembra beigās. Ir panākts lēmums mainīt šo sistēmu. Notiks atklātas debases ar de dalībvalstīm, arī parlaments tiks iesaistīts, domājot par to, kā vislabāk rīkoties. Pārobežu nodokļu pielāgošana nav pats labākais risinājums, kaut arī juridiski tas būtu iespējams. Jautājums ir par to, kā to īstenot tehniskā ziņā. Ir skaidrs, ka ir ļoti grūti nodalīt eh, produktu, ko ražo ar hidroelektrību, uh, no tāda produkta, ko ražo ar ogļu elektrību citās valstīs. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz tehnisku problēmu, kas ir jārisina, un, protams, arī politiskie jautājumi. Tas ir mans personīgais viedoklis. Kāpēc gan mums ir tik milzīga reakcija par aviāciju? Tas ir tāpēc, ka ļoti daudzas ārvalstis un arī šo ārvalstu amatpersonas man pavēstīja, ka viņi to saskata kā pirmo mēģinājumu nodrošināt pārobežu nodokļu pielāgošanu. Ja viņi to neapstādās uzreiz, tad nākamais posms būs pārobežu nodokļu pielāgošana. Uh, ko Eiropas Savienība vēlētos panākt, un viņi noteikti to nevēlas akceptēt. Ja mēs paskatāmies uz starptautiskajām klimata sarunām, tad te ir runa par sarunām starp suverēnām valstīm, kas cenšas regulēt emisijas, kas nāk no viņa paša teritorijas. Tas ir princips, ko uh, ievēro saskaņā ar ANO pamatu konvenciju par klimata pārmaiņām un Kyoto protokolu. Pašlaik, vismaz Varšavā, es neredzēju, ka uh, kāds mēģinātu mainīt šo pieeju un censtos ieviest citu pieeju, piemēram, pieeju, kas balstās uz patēriņu. Un tas varētu iet šajā virzienā. Visas iesaistītās puses vēlas vest sarunas kā suverēnas valstis. Tas būtu viss, ja vien kāds man neuzdos konkrētus uh, papildu jautājumus. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem! Vai līdzreferenti vēlas izteikties? Varbūt jums ir kādi noslēguma vārdi. Jā, lūdzu, Aukonī kundzei jums vārds. Euh, paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem par uh, veiktās analīzes kvalitāti un uh, par veidu, kādā jūs izteicāt savus detalizētos komentārus. Daži punkti, kurus eh, vēlos īpaši pieminēt. Pirmkārt, eh, Raila kungam vēlos teikt, jūs teicāt, ka mērķi nesot sasniegti šie 20% 2020. gada stratēģijā. Tas nav gluži pareizi, jo mērķi ir paredzēti līdz 2020. gadām, un eh, tagad ir 2013. gads. Un uh, CO2 mēs esam sasnieguši jau 17%. Tas bieži cerību. Attiecīgi atjaunīgiem enerģijiem ir 13% un tikai enerģijas efektivitātē mēs esam uh, palikuši tādā līmenī, kas ir drusku zemāks nekā tas, ko varētu vēlēties, jo mēs esam tagad sasnieguši 10%, 20% vietā. Tas ir tādēļ veidojies, jo enerģijas efektivitāte nav saistošs mērķis, nav obligāts. Tas ir kā tāds uh, horizons vai kā tāds ieteikums. Bet mums ir sasniegt ļoti pozitīvi rezultāti, un es uh, gribētu tomēr iebilst. Mums nu, negribētu arī atzīt, ka vidas aizsardzība būtu mazāk svarīga nekā ražošana, un uh, mēs esam 54% no mūsu enerģijas uh, importējuši, un tas nozīmē, ka mūsu iedzīvotājiem diezgan daudz jāmaksā par to, un tādēļ mums šie jautājumi ir jārisina savādāk. Pašlaik dažādi politiskie pasākumi cīņā pret uh, klimata aizsardzību, klimata piesārņošanu un siltumnīca gāžu izmešiem un uh, atjaunamo enerģiju meklējumos un uh, enerģētikas uh, efektivitātes jautājumā. Tas viss ir radījis arī daudz darba vietas. Ja mēs paraugāmies uz daudziem ražošanas sektoriem, tad ir panākta izaugsme un nodarbinātība ir samazinājusies, ir arī negatīva ietekme. 20 miljoni darba vietas tomēr arī radies no jauna. Un tas ir tādēļ, ka ir 2020. Eh, gada mērķi gan arī vai sasniegt. To es vēlējos teikt. Vairāk kolēģi norādīja enerģijas efektivitātes nozīmi. Par to grib teikt, ka mums ir eh, jāizvirza saistošs mērķis. Par to, ko teica Fiona Halla, jūs runājāt par uh, spēcīgākiem eh, konkurētspējīgiem pasākumiem. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Dans le sens de l'efficacité énergétique. Un runājot par energoefektivitāti, mēs piešķirsim konkurētspēju mūsu uzņēmumiem. Hūskungs kundzei, kurš saka, ka 290. grozījums ir tautspārtīs grozījums, kurš tā tad ir konservatīvs, jo ar to tiek lūgts Eh, sagaidīt kaut 22, kas notiks Parīzē slēdzienus. Gribētu sacīt, ka šis grozījums ir daļas no tautas partijas deputātu iesniegts, un šeit galīgi nav runa par partijas oficiālo līniju. Esmu pārliecināti, tieši tāpat kā Ana Delvo, ka Eiropas Savienībai ir jāpiedāvā mērķi negaidot, kā pārējā pasaule to darīs, lai viņiem parādītu, cik šis jautājums ir svarīgs, tā skaitā konkrētspējas ziņā, un es pilnībā atbalstītu Ivo Bēlēta grozījumu, kurš prasa fiskālas korekcijas uz robežām. Tā tas ir, jo izstrādājumi, kas tiek importēti Eiropas Savienībā ražot ārpus tās un kas nav pakļauti tām pašām vidas normām, ir jāparedz tādiem oglekļa nodevu uz robežas. Tādā veidā mēs varētu cīnīties pret nelojālas konkurences pastāvēšanu. Un, ja mēs pieņemam, ka ik viens izstrādājums, kas ir saražots ar citiem noteikumiem, ka tas tiktu aplikts ar nodokli, tur nebūtu nekas iebilstams. Tātad es pilnībā atbalstu Ivo Bēleta grozījumu 821 um, šķiet, ka tas bija. Tālāk nākošais par ener atjaunīgo enerģiju Eiropas Savienībā. Uh, Šimanska kungs šķiet runāja par to, ka mums tādas ir vajadzīgas vairāk Eiropā. Šajā sakarā gribu atgādināt, ka mēs Eiropas Savienība esam pilnīgi atkarīgi no fosilo enerģiju importu, un mēs esam liela patērētāja šādām enerģijām. Ko es vēl gribēju piebilst? Šķiet, ka esmu visu pateikusi. Tas bija pats galvenais, ko es gribēju ar savu runu pateikt. Paldies! Un tagad dodu vārdu kolēģiem Šimanskiem. Jā, liels paldies par eh, visām piebildēm debatēs. Es domāju, ka mēs visu šeit varam apkopot ilgspējību, izaugsmi. Mums to visu ir jāapvieno. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir galvenais jautājums. Tas ir jautājums par to, kādu stratēģiju izvēlēties. Ir jāatrod tāda metode, lai visus mērķus varētu apvienot. Tie visi ir mērķi, kas eh, jau tika nosaukti politiskās vienošanās karā. Es domāju, ka visus šos trīs mērķus - ilgspējību, konkurētspēju un enerģētikas piegādes drošību - visus šos mērķus ir jāizteno paketes ietveros. Šeit nav runa tikai par enerģētikas piegādes drošumu vai par ilgspējību. Runa īstenībā par daudz kaut ko vairāk. Mums ir jāparāda, ka ir iespējams strādāt efektīvi, un veidot eh, izdevīgas cenas, sekt izmaksas un veidot eh, ekonomiski visu, lai tas nodrošinātu arī ilgspējību. Mēs nedrīkstam aizmirst arī enerģētikas piegādes drošumu. Hercogs kundze nosauca statistikas datus. Viņa runāja par ražošanas eh, apjoma samazināšanos. Tas nav nekāds labs piemērs ko sniedzam pasaulē. Daudzas valstis pasaulē netic, ka Eiropa varētu kalpot kā piemērs. Tādēļ šodien Japānā, Austrālijā tiek spērti soļi atpakaļ, un eh, šeit var parādīt, ka to visu var veidot ilgspējīgi var apvienot eh, enerģijas piegādes drošumu ilgspējību un konkurētspēju, bet šodien mēs tādu piemēru nedodam. Tādēļ mēs runājam par trim mērķiem, kas visi ir vienādi svarīgi, lai mēs nenovirzītos no mērķiem. Diemžēl Eiropas Savienības eh, vienpusība klimata politikā neviens eh, nebūs sajūsmā par mūsu idejām, un kas attiec uz tirniecības jautājumiem. Mm, to kas tika teicis, to es pilnībā nevaru atbalstīt, kas attiecas uz eh, ražotājiem, ir negodīga konkurence, ir īpaši tajās eh, nozarēs, kas patērē daudz enerģijas, bet es baidos, ka ja mēs eh, izvirsim šādus mērķus, kādi tagad ir paredzēti, vai arī būs izlīdzinošās nodevas nodokļi, tas izraisīs protestus, būs tirniecības konflikti. PTO līmenī, bet arī ārpus PTO. Eiropas komisija jau teica, ka aviācijas jomā ir bijuši mēģinājumi, bet tas nav izdevies. Vienmēr būs valstis, kas nav gatavas sadarboties. Mēs nevaram būt kā tāda vientuļa sala. kas veido ekonomikas izaugsmi uz kaut pilnīgi jauniem pamatiem, kas būtu vērsts pret visu to, kas vienmēr ir bijis mūsu identitātes pamatā. Mūsu kont kontinents pamatojas tirzniecībā, un arī šodien mēs esam uh, atklāta ekonomika, kas ir atvērta pasaulē, tieši tādēļ, ka mēs aktīvi piedalāmies starptautiskajā tirzniecībā kas ir ļoti sarežģīti. Tas ir uh, enerģētikas cenu jautājums. Varbūt daži no nu, jums domās, ka es maldo šajā jautājumā, bet daudzas rūpniecības eh, jomas, ne tikai, kas patērē daudz enerģijas, bet arī no citām jomām pieredze rāda, ka šo mērķu īstenošana vienlaicīgi nenovad pie mērķa. Dalībvalstīm ir atšķirīgi potenciāli, kas attiec uz enerģijas efektivitāti. Dažās dalībvalstīs ir ļoti liels potenciāls, ļoti lielas iespējas eh, strādāt ar atjaunojumu enerģijām, bet šis potenciāls Eiropā ir ļoti atšķirīgs, tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst. Ja vēlamies eh, finanses izmantot mētiecīgi, janvārī mēs rīkosim semināru vēl pirms balsošanas. Kopā ar ražošanas pārstāvjiem mēs diskutēsim par uh, pieredzi, kas ir veidojusies par jauno arhitektūru Eiropā. Viņi arī varēs iestāties par šo problēmu. Nav runa par to, ka vajadzētu virzīties uz konfrontāciju. Nē, tieši otrādi mēs vēlamies sasniegt kompromisu, kompromisu, kas mums atļautu šeit parlamentā vismaz pa 75% balsot eh, par šo jauno pieeju klimata politikā, par atvērtību. Varbūt tādā veidā mēs varēsim parādīt, ka varēsim sasniegt visus trīs mērķus - ekonomisko izaugsmi, ilgspējību un enerģētikas piegādes drošumu. Paldies! Bene, grazie, kolēģa Cimā. Paldies Šimanska kungam. Apsveicu arī Konī kundzi un uh, visus kolēģus, kas izteicās, runāja arī komisijas pārstāvi. Es vēlētos jums atkārtināt, ka nākamā kopīgā sanāksme un balsojums ir uh, paredzēta 9. janvārī. Plenāra sesijā mm, mums vajadzētu balsot februārī. Daudz uh, izturības referentiem. Cerams, ka viņiem izdosies panākt kompromisus. Tas ir jāizdara līdz 12. decembrim, lai mēs varētu nodrošināt tādu vienkāršu balsojumu. Lielas paldies visiem, kas izteicās! Šodien pabeidzām darbu ātrāk nekā bija priekš paredzēts. Tiksimies uh, nākamajā sanāksmē.